Jumi pirms ķeramies pie balsošanas. Pirmais. Please take your seats. The first announcement is. Pirmais paziņojums. Parlamenta prezidents ir saņēmis no ECR grupas eh, priekšsēdētāja pieprasījumu mazliet pamainīt eh, tos deputātus, kur strādā dažādās komitejās šo deputātu vārdi tiks ierakstīti